Possiamo iniziare? Bene, in, allora possiamo... Labu pēcpusdienu. Ceru, ka mēs varam atsākt sēdi un tūlīt varam ķerties pie mūsu darba kārtības 11. punkta. Pirmkārt sveicu mūsu daudzos viesus, kas šeit sēž priekšā, man blakus, prezidijā. Mums ir uh, Marita Paulsen, arī es esmu uzaicinājis vairākus no mūsu viesiem, tātad uh, priecājos jūs visus redzēt un uzsāksim šo ļoti interesantu uzklausīšanu. par olu ražošanas nozars konkurētspēju Eiropas Savienībā. Tātad mēs runāsim par iekšējiem un ārējiem faktoriem, kas ietekmē olu ražošanu Eiropas Savienībā. Mēs runāsim arī par praktisko pieredzi un par perspektīvu šajā ļoti svarīgajā sektorā. Un, cienījamie kolēģi, gribētu sveikt mūsu trīs ekspertus, kas uh, mums pastāstīs par šo tēmu, un pēc prezentācijām mums būs laiks uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Un visi kolēģi, kas vēlēsies līdzdarboties, piedalīties, viņiem būs tāda iespēja. Pirmajam došu vārdu Markam Viljamsam, viņš ir Eiropas uh, olu, olu produktu un uh, putnu uh, gaļas uh, vairumtirgotāju asociāciju Eiropas Savienībā. Un viņš pastāstīs par šo sektoru, ņemot vērā jaunos liberalizācijas apstākļus. Pēc tam mēs uzklausīsim Vurcera kungu, kurš ir Austrijas putnu gaļas ražotāja federācijas direktors. Viņš runās par to, ko Eiropas Savienības patērētāji sagaida nākotnē no šī sektora, un pēc tam būs Nevandovski kungs, kurš pārstāv Farmio, tā ir organizācija Polijā, Un viņš runās par to, kā padarīt olražošanas nozari konkurētspējīgāku Eiropā. Tātad sākumā došu vārdu Viljams kungam un lūkšu viņu ievērot runāšanai atvēlēto laiku. Tātad 10-12 minūtes katram runātājam. Lūdzu, Viljams kungs, jums vārds. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, um priekšsādātā dāmas un kungi, labu pēcpusdienu visiem un liels paldies par šo iespēju šodien būt jūsu vidū un runāt ar jums. Tātad, es gribētu sniegt jums jaunāko informāciju par to problemātiku, kas saistās ar uh, starptautiskās tirniecības sarunām un nolīgumiem šajā jomā. Un tātad, lieki laiku netērēšu, ķeršos pie lietas. Tātad, kas mēs esam? EUVEP ir uh, Eiropas Savienības olu, olu produktu, putnu gaļas eh, vairumu tirgotāju asociācija. Tātad mūsu asociācijā ir olu iepakotāji, eh, pārstrādātāji, tātad visi tie, kas eh, šos olu produktus nodod tālāk tirgū. Eiropas Savienības olu ražošanas nozara. Mēs to uzskatām par veiksmīgu. Uh, un tikai nelielā mērā KLP režīms mūs ir skārs. Tas nozīmē, ka arī šai nozarei ir jākļūst ļoti efektīvai un tādai ražotspējīgai, un tas nozīmē, ka mēs izmantojam ar vien jaunākās pieejamās tehnoloģijas, uzlabojam olu ražošanu, olu šķirošanu un tālāk nodošanu tirzniecības ķēdē. Mums ir jābūt ļoti aktīviem un jārēģē uz patērētāju pieprasījumu. Jūs paši zinat, kad jūs ejat veikalā, jūs gribat, lai daudz un dažādu veidu olas būtu pieejams. Mēs eh, jūtamies ļoti atbildīgi, jo pārtikas drošība ir pats svarīgākais jautājums mūsu nozarē. Mēs to atzīstam, saprotam, mēs nodrošinām pilnīgu mūsu produktu izsakojamību. Ir vairākas eh, drošības garantijas schēmas, kas darbojas eh, dalību valstīs, tāpat arī dzīvnieku labturība un dzīvnieku aizsardzības nosacījumi. Tas viss mums ir līdz tikpat svarīgi. Ko es šopēcpusdien gribētu darīt? Es pastāstīšu par ziņojumu, ko mēs pasūtījām Nīderlandes uh, lauksaimniecības ekonomiskās pētniecības institūtā LEI. Mēs 2006. gadā izstrādājām ziņojumu, pēc tam tas tālāk tika aktualizēts 2005. gadā, bet 2011. gadā domājām, ka būtu svarīgi atkal aktualizēt šo ziņojumu. Tātad ziņojumā tika aplūkotas uh, olu ražošanas un pārstrādes izmaksas septiņās dalība valstīs. Kā jūs redzēsiet slaidos, tad mēs aplūkojam sešus lielākos ražotājus Eiropas Savienībā, un Vācija, protams, ir viens no lielākiem ražotājiem, bet tā kā Vācijas un Nīderlandes nozars ir ļoti līdzīgas attiecībā uz to, kā viņi veic šo olu tirzniecību, tad mēs izvēlējamies Nīderlandi un iekļāvām arī Dāniju šajā pētījumā. Ne Eiropas Savienības valsts, ko izvēlējāmies, bija Ukraina, mm, saprotami iemeslu pēc, jo viņi ir mūsu austrumu kaimiņi, ASV, Argentīna un Indija. Iemesls, kāpēc izvēlējāmies ASV, Argentīnu un Indiju, ir tāds, ka šīs ir trīs valstis, kuras vislielākā vairumā eksportē olu produktu uz Eiropas Savienību. Šīs trīs valsts eksportē 70% olu produktu uz Eiropas Savienību. Mēs aplūkojām tiesību aktus, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Un tālāk projicējām to uz 2012. gadu jo, kā jūs atcerties, 2012. gada sākumā stājās spēkā aizliegums izmantot uh, neuzlabotos būrus. Un mēs aplūkojām dažādus nākotnes scenārijus mūsu konkurētspējai. Tātad tie, kas pārzina olu ražošanas nozari, tiem būs vieglāk saprast. Mēs aplūkojām galvenos uh, faktors šajā olu ražošanas procesā. Tas ir vaislas vistu ražošana, barība, turēšana, darba spēku izmaksas un aplūkojām arī ražošanu, kas ir uh, atkal aprīkojums, darba spēks, uh, energo izmaksas un tālāk aplūkojām arī transporta izmaksas produktiem tirgu. Šajā slaidā kreisajā pusē tabiņā, jūs redzat, kādas, kāda ir Eiropas Savienības vidējā ražošanas izmaksa. Un te jūs redzat, ka mēs apsteidzam šai ziņā visas pārējās četras valsts, kuras mēs izmantojām šajā pētījumā. Un līdzīgu e, pētījumu veicām arī uz, e, egu, e, uz olu pulveru radošanu, tātad, ražošanu. Tātad tā ir ola, kuras čaumo tiek pāršķelta un olas šķidrums tiek iz, izžāvēts, izkaltēts. Un uh, Jūs redzat atkal, ka mūsu izmaksas šajā gadījumā ir līdzīgas tām izmaksām, kādas ir ASV. Nākošajā slaidā redzam, kāda ir veselu olu ražošanas izmaksa um, Vācijā, tātad eiro uz kilogramu. Tātad mēs redzam, kādas ir izmaksas Eiropas Savienībā un pēc tam Ukrainā, SV, Argentīnā un Indijā. Un gaiši zilā krāsā pašā stabiņa augšā ir pašreizējie importa tarifi - 30,4 eiro uz 100 kilogramiem. Tas nāca kā rezultāts no Urugvajas uh, sarunu raunda. Tātad, kā jūs redzat, mēs vienkārši esam aizsargāti. Mēs nesaņemam uh, Eh, veselas olas, veselas olas netiek eh, importētas Eiropas Savienībā. Attiecībā uz olu pulveri ir līdzīga situācija. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka Argentīna maksājot eh, importa tarifu tomēr ir gandrīz vai konkurētspējīga ar Eiropas Savienībā ražoto. Tātad ziņojumā mēs aplūkojām visas izmaksas, kādas skar mūsu nozari, un nodalījām eh, tādus trīs galvenos posteņus. Pirmais eh, - viss ar vidi saistītais, otrais eh, - pārtiks drošība un ar to saistītās prasības, un trešais faktors ir dzīvnieku labturība. Mēs, kā olražošanas nozara, atzīstam, ka šie ir visi tādi svarīgi problemātiski jautājumi Eiropas Savienības pilsoņiem. Nav tā, ka mums nepatīk regulējums un tiesību akti. Šeit savukārt jūs redzat ar sarkanu apvilktajā riņķī, ka gandrīz vai 9% ražošanas izmaksām, lai izmaksātu, eh, izražot kilogramu veselu olu. Tātad, cik lielā mērā katru aspektu ietekmē Eiropas Savienībā esošie, spēkā esošie tiesību akti. Un trešajām valstīm nav šādu izmaksu. Tātad Ko tas demonstrē? Ka mēs esam vājākā konkurētspējas situācijā. Jeb citiem vārdiem sakot, ja jūs atceraties, pirms Eiropā tika aizliegt neuzlabotie būri, ja simts ir kā pamata indeks, bāzes indeks, Tātad pārējot uz uzlabotajiem būriem 2012. gada janvārī, mūsu izmaksas palielinājās šeit, jūs redzat, par 7%. Svarīgi ir atzīmēt arī, ka daudzas trešās valstis jau bija konkurētspējīgas, salīdzinot ar mums, pat pirms tika aizliegt šie neuzlabotie būri. Un, ja mēs aplūkojam to vēl citā griezumā, tad redzam, ka um, saistībā ar dzīvnieku labturības direktīvas stāšanos spēkā, tad izmaksas, ko nosaka dažādu prasību ievērošana, ir 15,1%, ja mēs skatāmies uz veselu olu ražošanu. Un tas ir ļoti būtiski. Tā ir ļoti liela sadaļa. Tātad, lai olu ražotāji Eiropas Savienībā varētu izpildīt visas jaunās prasības attiecībā uz būriem, lai nodrošinātu Eiropas Savienības pilsoņu vēlmes un prasības, tātad ir investējuši 4 miljārdus eiro procesā līdz 2012. gadam, lai sagatavoties šīm prasībām, un tas ir milzīgs naudas apjoms. Šajā slaidā, ko mēs redzam, ļoti līdzīgi iepriekšējiem attēlam Te mēs skaidri redzam, tātad es šeit rādu uz ekrāna. Ja jūs pieskaitat eh, labturības direktīvas radītās izmaksas, tas tātad palielina mūsu izmaksas par 6 eiro centiem uz kilogramu. Un tas ir pacēlis uz augšu pavirzījis šo sarkano līniju, bet eh, veselām olām ar Čalmalu tas nav tik problemātisks jautājums, jo jūs redzat, ja mēs skatāmies uz pašreizējiem importu tarifiem, kas ir zilā krāsā, tad mēs joprojām esam aizsargātā pozīcijā. Un Eiropai, kā jūs zinat, ir ļoti stingras prasības attiecībā uz salmonellu. Tātad neviena valsts ārpus Eiropas Savienības, izņemot Norvēģiju un Šveici, neviena cita valsts nevar uh, ievest uh, veselas olas Eiropā, lai tās mazumtirdzniecībās ķēdēs varētu tirgot tomēr situācija ir pilnīgi cita, runājot par olu produktiem. Un te atkal jūs redzat ar šo zaļo lauciņu, ka sarkanā līnija ir paaugstinājusies, tas nozīmē, ka Eiropas Savienībā izmaksas ir palielinājušās. Un jūs atcerieties, es pirms pāris minūtēm minēju Argentīnu, un pēkšņi mēs varam redzēt, ka Argentīna olu produktu jomā, tātad uh, uh kaltētu olu pulveri jomā, pat maksājot pilnu importu tarifu, viņi nodrošina to pašu cenu, kāda ir mūsu ražošanas cena Eiropā. Tā tad mums te ir liela problēma. Mums tāpat uh, ziņojumā vajadzēja paredzēt dažādus scenārijus, kā, ja jūs atceraties, kad Dohā notika PTO sarunas, tad tika izstrādāts uh, dokuments, dokumenta projekts, un šajā uh, tur bija ierosināts, ka pa 50% varētu samazināt importa tarifus. Tā tad, lai nodrošinātu konsekvenci salīdzinām ar iepriekšējiem ziņojumiem, tad vajag tādu pašu samazinājumu paredzēt. Un tāpat mēs arī paredzējām valūtas kursa maiņas radītās ietekmes. Lieta ir tāda, ka ņemot vēro visas tās divpusējās sarunas, kas notiek, tie tomēr ir brīvas tirzniecības līgumi, un ir nepieciešams uh, atbrīvoties no importa tarifiem. Šeit nākošā slaidā jūs redzat, kā svārstās uh, maiņas kurs komerc pasaulē. Tātad šis kurs lēkā katru dienu. Uh, tātad, ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienību un konkurējošām valstīm. Šis, iespējams, ir pats svarīgākais slaids, ko jūs šodien redzēsiet manā prezentācijā. Tas parāda, ka, ja mēs samazinām importu tarifus par 50%, un paredzam maiņas kursa variāciju 10% apmērā, tad pavisam pēkšņi, un tas ir attiecībā uz olu pulveru, visas šīs trešās valstis pēkšņi kļūst daudz konkurētspējīgāks nekā mēs esam. Un kā jau es teicu, divpusēji tirzniecības nolīgumi, parasti tiem ir tendence pārtapt par brīvas tirzniecības nolīgumiem, tātad jūs šo zilo izmaksu daļu arī varētu paņemt nost, un te rodas tik tiešām ļoti nopietna problēma. Uh, ja tas tā būs, tad mēs būsim ļoti problemātiskā situācijā. Tātad, ko tas reāli nozīmē? Un kādas secinājumus te varētu izteikt? Eiropas Savienībā ir diezgan maza atšķirība ražošanas izmaksām dalību valstīs. Ja mēs aplūkojam trešās valsts, piemēram, tās, ko jau es minēju, tad ASV un Argentīna tām ražošanas izmaksas ir pa 25% mazākas. Tātad tur viņiem ir priekšrocība. Un mēs uzskatām, ka importa tarifi šobrīd ir likumīgs veids, kā pasargāt Eiropas Savienības olražošanas nozari un tās milzīgās investīcijas, ko ir veikuši mūsu olražotāji, lai pasargātu no lētāka olu importu. Mums ir daudz dažādu tiesību aktu Eiropas Savienībā par vidas aizsardzību, veselības prasību ievērošanu, dzīvnieku labturību. Tas viss uzliek savu izmaksu. Dāmas un kungi, mēs ticam uh, godīgai tirzniecībai un nevis brīvai tirzniecībai par jebkādu cenu. Tas ir tas, ko sagaida arī pilsoņi Eiropas Savienībā. Kāda tad ir mūsu nākotne? Tātad izmaksas palielinājušās pārējot uz uh, uzlabotiem būriem, tāpat laikā samazinās uh, importu tarifi. Un tas samazina mūsu konkurētspēju, un mēs zinām, ka trešajās valstīs vistas tiek turētas apstākļos, kas nav nebūt tik labi, kā tas tiek nodrošināts šeit, Eiropas Savienībā. Es principā nezinu nevienu trešo valsti, kurā būtu kādi valsts līmeņa tiesību akti par dzīvnieku labturību vai par dējēvistu labturību tajās valstīs, kuras ir galvenie Eiropas Savienības tirdzniecības partneri šajā jomā. Tātad, ko mēs vēlamies, ko mēs prasam priekšsēdētāji, ko mēs prasam no komisijas un arī mm, ko prasam no jums, ir nepieciešama tāda loģiska pieeja eh, tarifiem Ir vairāki tarifi, kas attiecas uz olām un olu produktiem, un tieši uz eh, olu pulveri šis tarifs ir viss tāds sensitīvākais. Ir nepieciešams, lai dzīvnieku labturības standarti tik iekļaut visos divpusējos, un būtu labi, ja tas būtu arī PTO līgumos un tirzniecības sarunās. Tātad, secinājums ir ļoti skaidrs, ka jebkurš produkts, kas ienāk no ārpus Eiropas Savienības, tam ir jāatbilst ļoti augstām pārtiks drošībām, vides un dzīvnieku labturības prasībām, un to es saucu un uzskatu par godīgu tirzniecību. Paldies! Grazie, grazie! Liels paldies profesoram Markam Viljamsam. Tā viņš sniedza ļoti svarīgu informāciju un Eiropas eh, parlamenta uh, lauksaimniecības komiteja ļoti bieži domā par tām problēmām, ko rāda konkurences kropļojumi, un to, ka Eiropā tiek ievesti produkti, kas raz, ražoti balstoties uz atšķirīgiem standartiem un izmaksām, ko rāda dzīvnieku labturības prasību ievērošana. Es ceru, ka šī informācija mums šķita visiem ļoti svarīga un ka mēs varēsim par to parunāt vēlāk plašāk. Tagad došu vārdu Mihailam Burceram, viņš ir Austrijas putnkopju federācijas uh, direktors, un viņš runās par to, kādas mācības esam guvuši no tradicionālos prostu uh, aizliekša, izmantošanas aizliekšanas un to, ko nākotnē var sagaidīt ES patērētājiem. Mm. Sveicam šeit Vircera kungu. Dāmas un kungi, liels paldies par ielūgumu. Šis man ir lielisks mirklis, lai būtu šeit klāt un pastāstīt, kādu, mā, kādas mācības stundas mēs esam guvuši no konvencionālo būru izmantošanas aizliegumu un to, kādas ir Eiropas patērētāju gaidas. Paskaidrošu nedaudz par atšķirībām likumdošanā, kādas ir Austrijā salīdzinājumā ar Eiropas Savienību. Austrijā konvencionālie būri tika aizliegti jau trīs gadus iepriekš nekā vairumā ES dalību valstu, un atskatoties pagātnē, manuprāt, tas bija labs lēmums, jo mēs sapratām, ka varam gūt tirgu jaunu pieredzi. Šobrīd mums ir vairāk dējai vista nekā bija pirms konvencionālo būru izmantošanas aizlieguma. Tomēr atšķirības ir tajā, ka tika atļauts būvēt staļļus ar uzlabotajiem būriem tikai līdz 2004. gadam. Vēl mums ir atšķirīgs regulējums arī attiecībā uz alternatīvajām sistēmām. Es negribu ieslīgt detaļās, bet interesanti ir tas, ka mēs kopš 2010. gada dējai vistas eh, barojam tikai ar barību, kas nesatur ģēmo, un kopš pagājušā gada mēs eh, izmantojam barībā arī no ģēmo brīvu soju, kas ir ražota Eiropā. Tā ir uh, pozitīva attīstība, bet tas izmaksā diezgan dārgi un arī nav vienkārši uh, sagādāt pietiekam daudz šīs barības. Ja jūs paraugāties, kādas ir šīs pārējas sakas attiecībā uz mazumtirzniecības uh, tirgu, kas ir vissvarīgākais Austrijas ražotājiem, uh, Jaunā dzīvnieku labturības uh, likumdošana Austrijā stājās spēkā 2004. gadā, un jau divus gadus pirms tam lauksēmnieki sāka pārbūvēt uh, fermas. Vienlaikus netika vairs uh, iegādātas jaunas sprosta sistēmas, un tā bija pozitīva attiestība jo pretējā gadījumā mums būtu bijis uh, bijušas milzīgas problēmas. Pašpietamības rādītājs Austrijā šobrīd sasniedz 83%. Lauksaimnieki ir investējuši aptuveni 100 miljonus eiro, tas ir ievērojams investīciju apjoms, bet par to es pārnāšu vēlāk. Kādas ir būra sistēmas Austrijā, kāda ir esošā situācija. Vairāk nekā 10% tiek ražo, gandrīz 10% tiek ražoti organiskajā ražošanā, 18,9% brīvās dēšanas apstākļos un 68% kūtīs un putnamājās. Un vairums to lauksaimnieku, kuri turē vistas būros, tagad ir pārgājuši uz kūtīm un putnu mājām. Tomēr atsevišķas fermas ar būriem vēl ir palikušas. Ir svarīgi saprast, ko vēlas patērētāji, un ir veikti vairāk šādi pētījumi. Viens no šiem pētījumiem pētīja, cik svarīgs ir kvalitātes marķējums attiecībā uz dažādiem pārtikas produktiem, un kā jūs redzat šajā slaidā, uh, Olas un mājputnu gāļa ir ļoti būtiski produkti no patērētā viedokļa, it īpaši Austrijā, bet es domāju, ka arī citur situācija ir līdzīga. Jūs redzat, ka kvalitātes marķējums ir ļoti svarīgs tieši olām un mājputnu produkcijai, un abi šie produkti mums ir īpaši jūtīgi produkti. Ja mēs iedziļināmies šajos pētījumos un paraugāmies, kādi ir, kādas ir patērētāja galvenās prasības attiecībā uz kvalitāti, tad es domāju, ir pašsaprotami, ka pašā augšgalā ir atrodama higiēna, pārtikas drošums, olām ir jābūt brīvām no salmonellām, jo patērētājiem tas ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi laba, labas garšas īpašības, svaigums, bet pēc tam nāk arī reģionālās ražošanas kritērijas kā arī dzīvnieku labturības nodrošināšanu. Bet kāda ir realitāte tirgu? Tas ir ļoti būtisks jautājums. Mēs uh, koncentrējamies uz Austrijas tirgu un redzam, ka Austrijas ražotāji galvenokārt ražo produkciju mazumtirgotājiem, uh, un tie iepērk 34% no, no visiem Austrijā saražotajiem uh, olu. Gastronomijas nozara, viesnīcas, virtuves un tiešajā pārdošanā tiek iepirkti 40%, un mēs zinām, ka ģimenēm un draugiem tiek dāvināts arī lieldienu olas, arī tas kļūst par nu, ievērojumu tirgu nākotnē. Un, protams, uh, ir saprotams, ka cenai ir nozīme tīpaši pārstrādes rūpniecībā. Mēs redzam, ka tirgus ļoti lielā mērā tiek pārvirzīts uz gastronomiju, viesnīcām, sabiedrisko ēdināšanu, jo šīs nozares ir gatavas pirkt dārgākās Austrijā ražotās olas. Uh, Kādas ir patērētāja prasības attiecībā uz marķējumu? Mēs redzam, ka marķējums ir ārkārtīgi būtisks patērētājiem <clears throat> arī attiecībā uz olu produktiem, un ir pētījumi, kuri liecina, ka 86% respondentu pavisam nepārprotami dod priekšroku Austrijas izcelsmes olai un 92% nevēlas pirkt olas, kas ir ražotas tradicionālajos prostos, nevēlas izmantot tās arī gastronomijā. Un tad, ja ir iespēja izvēlēties un likums nodrošina skaidru identifikāciju, lēmums ir par labu pašmai produkcijai un kvalitātei. Tas pats attiecas arī uz uh, gastronomijas nozarē izmantojamie produkciju. Es iekļaušu šeit arī šo slaidu, lai uh, jūs redzētu, ka pat tirzniecības nesabalansētība ir tikai dažas dalību valstis, kuras izmanto šķidras ol, vesels olas un um, olu pulveri un var vēl to eksportēt. Un kopumā es gribēju teikt, ka uh, Vienotais, vienotā olu marķējuma sistēma Eiropā ir perfekta. Mēs uzskatām, ka tā ļoti labi strādā, tā sniedz patērētām ļoti noderīgu informāciju, bet tad, ja mēs runājam par kūkām un makaroniem un citiem pārstrādātiem produktiem, tad patērētāji šādu informāciju nesaņem. Šodien savā prezentācijā es gribēju norādīt, ka ir nepieciešams nodrošināt labākas marķēšanas uh, prasības arī pārstrādātiem produktiem. Tuvojoties savas prezentācijas beigām, es gribēju izcelt vienu lietu. Mēs bijām diezgan nokaitināti, kad redzējām, ka es um, pilsoņu nauda tiek ieguldīta arī mm, uzņēmumos, kas neievēro standartus. To droši vien jūs esat dzirdējuši un es saprotu, ka daudz kas ir darīts, lai no šādas situācijas nākotnē izvairītos. Tomēr mūsu secinājums ir tāds, ka ir nepieciešama skaidra informācija patērētājiem attiecībā uz dzīvnieku turēšanas sistēmām un ir nepieciešams skaidri norādīt izcelsmi ne tikai veselām olām, bet arī pārstrādātiem produktiem. Tas garantētu tirgu lielāku godīgam Un kāpēc tas ir nepieciešams, lai ievērotu Eiropas patērētāju vēlmi, kas uh, vēlas aizliegt konvencionālos būrus? Mēs vēlamies nodrošināt lauksaimniekiem godīgu konkurēt, konkurenci, jo viņi ir ieguldījuši ražošanā milzīgus ap, naudas līdzekļus, un turklāt ir nepieciešams nodrošināt arī uh, nākotnē Eiropas Savienības augstos pārtikas drošumu, dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības standarts. Uh, Liels paldies uh, Maiklam, Mihailam uh, Vurceram. Un tagad es domāju, ka mēs varam dot vārdu Robertam Ņeviedomskim. Mm ja es kaut ko jaucu, jūs varat mani palabot, bet es saprotu, ka jūs esat farmio direktors Polijā, un jūs runāsiet par to, kā var veidot konkurētspējas priekšrocības ES olu ražošanas nozarei, veidojot patērētāju izpratni. Un pēc jūsu uzstāšanās deputātiem būs iespēja uzdot jums jautājumus. <coughs> Mr. Chairman. Priekšsēdētāji kungs. Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Nākošo 15 minūšu laikā es mēģināšu atbildēt uz jautājumu, kā panākt AS Eiropas saimnības olu ražošanas nozarei stiprā konkurētspējas pozīcija pateicoties patērētāju uztverei. Varat sakot, vai uztvere no patērētāja puses ir uh, slepnais ierocis, kā Eiropas Savienība var aizstāvēt savu tirgu no trešām, trešo valsts produkcijas. Pastāstīšu par sevi, man sauc Roberts Nevjadomskis, es pārstāvu Farmio. Farmio ir galvenais uh, uh zīmols uh, Polijā ražošanas nozarē. Mums ir 20 gadu pieredze. Uh, Uh, kā veidot zīmolu pārtiks nozare. Interesanti ir tas, ka farmē ir panācis līderu pozīciju 12 mēnešu laikā. Tātad mēs pastāvējām tikai 12 mēnešus, un mums izdevās panākt šo pozīciju, pateicoties slepenam ieroči, ierocim, proti kvalitatīva mm, reklāma un darbs pie patērētāju uztveres. Ko mēs zinām par Eiropas Savienības ražo, olu ražošanas nozari? Mēs zinām, ka tā izpilda prasības pret pārtiks nekaitīgumu, vidus aizsardzību un dzīvnieku labturību. Un tas viss izmaksā 15% no nu, izmaksām. Un šie te 15% ir tā problēma mums salīdzinājumā ar citām trešām valstīm. Tagad es gribētu paskatīties uz 2012. gadu, tad, kad Polijā tika ieviestas paplašināt, tika ieviestas uzlabotie būri. Polija ir septītā lielākā olu ražotāja valsts Eiropā. Tad, taču, kad mēs paraugāmies uz būriem, uz būru koncentrācija, tad tā ir augstāk par 90%. Tas nozīmē to, ka Polijas tirgus ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības tirgiem attiecībā uz olām, kas ražotas būros. Tātad uzlaboto būru ieviešana bija īstens izaicinājums. Pirmkārt, tas bija izaicinājums finansiāli daudz mazo un vidēji lielumu saimniecību nespēja finansiāli atļauties uzlabota būra ieviešanu. Bija vesela masa ražotāji, kas vienkārši izstājās no tirgus. Un tas izraisīja tirgus destabilizāciju, jo piegāde samazinājās un cenas milzīgi pieauga un sastrēgumu stundām cenas bija pat vairāk kā divkāršojušā salīdzinājumā ar standarta cenu. Un tas, protams, piesaista jaunas investīcijas, jo te ir liela peļņas iespēja. Tad eh, sākās jauna olu eh, ražošanas saimniecība veidošana, un tad pēc dažiem mēnešiem bija pārprodukcija cenas ievērojami samazinājās un uh, daudz uzņēmumi bija uz bankrota robežas. Un rezultāts bija tāds, ka ražošana bija jāsamazina. Patiesībā notika milzīga vistu izkaušana, un tā tiešām bija dramatiska situācija. Tātad, ja mēs vismā paskatāmies uz uzlaboto būru ieviešanu, tad Eh, tas prasīja ļoti daudz no olu ražošanas nozars. Milzīgi centieni. Un kā vārdā tas tika darīts patērētāja interesēs, ja? Vai ne? Mēs gribējām uh, izpildīt patērētāju gaidas. Jautājums ir šāds. Ko tad īsti patērētāji par to domā? Tātad mēs eh, polijas tirgu veicām aptauju, noskatot patērētāju viedokli. Un e, tā bija polijas iedzīvotāja balss, reprezentatīvi no visādām grupām. Un ko tad viņi sacīja? Mēs viņiem uzdevām jautājumu, vai jūs zināt par dzīvnieku labturības programmu? Vairums no patērētājiem 69% atbildēja ar nē. Mēs par to neko nesam dzirdējuši. 31% zina, kas tas ir, taču kas ir informācijas avots? Visas tās baumas, kas uh, izplatījās cenas paaugstināšanās laikā. Fakts ir tāds, ka mēs līdz patērētāju prātiem mm, nenogādējam to informāciju, kas patiesībā bija viņa interesēs. Tad mēs uzdevām jautājumu polīs. Patērēt, vai esat gatavi maksāt vairāk par veselēm olām, ja jūs esat informēti par dzīvnieku labturības programmu? 52% teica jā, 18% teica mēs nezinām vajadzīgu papildu informāciju. Tātad kopumā 70% tā ir tā grupa, kas ir jāaktivē. Un vēl viena lieta attiecās uz cenu. Kāda ir pieņemama cena? 8% palielinājums ir pieņemams palielinājums apmierināti. Tātad saskaramies ar tādu situāciju, ka dzīvnieku labturības programma polijas patērētājiem ir 8% cenas palielinājumu vērts. Ja mēs to salīdzinām ar 15% palielinājumu ražotājiem, tad eh, tā atšķirība starp abiem rādītājiem ir milzīga. Vai mūsu rīcībā vēl citi argumenti? Jā. Pārtiks nekaitīguma standarti, vides aizsardzība, audzēšanu un tas, eh, ko sacīja iepriekšējais runātājs, par audzēšanu bez ģenetiski modificētiem produktiem. Tātad mums vesela, vesela virkna argumenta. Tātad mums ir iespēja aktivizēt vairāk kā 7% no patērētājiem. Sniedzot vairāk argumentu, šie patērētāji būs gatavi maksāt vairāk par 8% par šādu kvalitāti, varbūt 12% eh, vai pat 15%. Es varu sacīt, ka pēdējo desmit gadu laikā tika paveikts nozīmīgs darbs, lai Eiropas Savienības olu ražošanu padarītu saskaņā ar visaugstākiem standartiem. Būtībā varētu sacīt, ka Eiropas Savienības olas, olu produkti tiek ražoti saskaņā ar visaugstākajiem standartiem pasaulē. To var vērtēt kā lielisku Eiropas parlamenta darbu, tas ir arī lielisks uh, ražošanas nozares darbs. Mēs ražojam olas saskaņā ar visaugstākajiem standartiem pasaulē, taču vienas lietas te pietrūkst. Mēs aizmirsām par to pastāstīt patērētājiem. Mēs patērētājs par to neinformējam. Mums būtu jālepojas taču mēs viņiem par to nestāstām. Priekšlikums ir ieviest informēšanas programmas pirmkārt. Dalībvalstīs ir jāizteno aptauja, jāsāk uh, sabiedrības izglītošanas kampaņas, jāsakot attiecīgs logo šis logo attiektos uz olu produktiem un uz pārstrādātajiem precēm. Īpaši tas piekrīt tam, ko teica Marks par olu pulveru produktiem. Runa arī par pārstrādot produktu marķēšanu ar tādu logo, kur būtu minēts, ka šīs preces ir ražots ar visu augstāko saskaņiem ar augstāko pasaules standartu. Tirgu ir daudz izaicinājumu. Dažus izaicinājumus es jau minēju, un arī citi minēja, taču, kad mēs paraugāmies nākotnē, vēl viens izaicinājums mūs gaida. Pagājuši gadu bijušais Microsoft eh, radītājs Pils Geits, viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē, sāka finansēt jaunu uzņēmumu, ko sauc Beyond Eggs, viņu pusolā. Ideja ir ražot olpulveri bez olām. To ražo no augiem. Un doma ir to pārdot uzņēmējiem, lai tie ražotu majonēzi vai citas preces. Tā tad mums ir nepieciešama mūsu produktu identifikācija ar tāda veida logo, kur būtu minēts, ka šīs preces ir ražots no olām, no tādām olām, kas ir ražots ar saskaņa visaugstākajiem standartiem pasaulē. Tas mums līdzētu. Tātad secinājums ir tāds, ka daudz tika paveikts. Mums ir jāaizsargā Eiropas tirgus ar tirzniecības regulējumiem, īpaši īstermiņā, taču ilgtermiņā mums ir jākomunicē ar patērētājiem, ļaujot viņiem uzzināt, ka Eiropas Savienībā olas tiek ražot saskaņā ar visaugstākiem standartiem pasaulē. Paldies! Grazie, grazie anche a Robert Nievandovski. Uh, liels paldies! Uh, Neviendovski kungam par šo stāstījumu. Šķiet, ka tagad esam guvuši daudz idejas, mums noteikti ir jautājumi, un kurš būs pirmais? Agņokungs, un pēc tam Nikolsons, un pēc tam Rūpikungs. Well, press... Jā, paldies divas no šīm prezentācijām man uzved uz tādām pašnāvnieciskām domām, un Austrijas olražotāji, vai viņi jau jāsaka, nav ķērušies pie pašnāvības kā līdzekļa, jo, nu, es nevaru saprast, kā viņiem izdodas pārdot savus produktus, ja viņiem ir jāpērk ģēmo brīva soja. Pagājušā gadā es dzirdēju 620 eh, māciņas eh, uz tonnu izmaksa ir. Uh, Un es dzirdēju, ka soja var pikt no kurienes vien katram ienāk prātā. Bet, nu, labi, lai kā, jūs joprojām esat šeit, kaut kā esat izdzīvojuši, bet mums te ir reāla problēma. Eiropas Savienība ir norādījusi visai jolražošanas industrijai, ka jāpalielina uh, izmaksas pa 7%, un pēc tām turpmākajos gados mēs ļausim ievest olas un būs lētākas olas, un mēs gribam, lai jūs joprojām Eiropas Savienības ražotāji esat konkurētspējīgi, kas ir principā neiespējami. Un es te nedomāju tikai par situāciju apvienotajā karalistē. Bulgārija, Rumānija, Ungārija, šīs valsts, kas, ir, kas robežojas ar Ukrainu. Man šķiet, ka Ukrainas ražotājiem būtu ļoti viegli iesūtīt savas sažrotās olas šajās valstīs, un tad nozare attiecīgi šajās valstīs vienkārši atmirtu. Ja nu tarifa ir tik ļauns vārds, tad, nu nezinu, varbūt, ka ir vēl viens ceļš, viens risinājums, un tā ir izglītība, vai saukt lietas īstajā vārdā. Galvenie mazumtirgotāji Eiropā ir jāinformē par visu šo lietu, par visu šo norisi, un mēs runājam par te tipsarunām ar ASV, ir negribība marķēt šos produktus, tātad attiecībā uz to, kā tie ir izgatavoti, bet es domāju, ka mūsu patērētājiem ir tiesības būt informētam. Precīzā gadījumā tad ar to jau beigsies ola industrija e, Eiropā, it īpaši šajos krīzes apstākļos. Un nogalnot pašu savu olu ražošanas industriju, mēs vienkārši vēl vairāk cilvēkus padarīsim par bezdarbniekiem, un jums ir tiesības, jā, nākt šeit un runāt par to. Lietu saukšana īstajā vārdā, manuprāt, ir viens no tādiem iespējamiem ceļiem. Bet, lai darītu to, ir jābūt iespējai marķēt produktus, un lielveikaliem ir jābūt tādā pozīcijā, ka viņi varētu teikt, mēs nepirksim kaut ko no jebkā, kas nav attiecīgi marķēts, jo kā jūs norādījāt, kā polijas pārstāvs norādīja, 69% jūsu patērētāji polijā, viņi pat nezin par visu šo eh, procesu, un ja mēs domājam, ka nozara neko arī neteiks un neinformēs, un es domāju par uh, cūkais ražošanu apvienotajā karalistē. Mēs uh, palielinājām atbildību par šīs gaļas ražošanu, un tāpēc arī jūsu nozarē tā tad ir jāizmanto tas, ko jūs esat ieguldījuši, un jūs nevarat pieļaut šīs nozares bankrotu. Paldies! Liels paldies Agņokungam! Tagad Marijat, lūdzu. Paldies pār šo ļoti skaidro prezentāciju. Man te rodas jautājumi, kāda varētu būt risinājuma. Mēs jau komitejā esam runājuši par visu šo argumentāciju pirms dzīvnieku labturības prasības tika ieviestas, ka jā, būs problēmas ar konkurētspēju un konkurenci. Mēs nesaņēmām toreiz nekādas atbildes, un tagad atkal tās pašas bāžas attiecībā uz divpusējiem tirzniecības nolīgumiem. Mans jautājums ir tāds, cik daudz olu pulveris, ja vispār, tas ienāk no tiem tirgiem, eh, kuri iegūtu no tarifu samazināšanas. Tātad jūs varbūt varētu to kvantificēt kaut kādā veidā un attiecībā uz Austriju. Izklausās viss ļoti skaisti, bet tas ir tāds izolēts stāsts. Cik daudz kūku un cepumu tiešām tiek ražots ar uh, izmantojot uh, Austrijas olas. Jo, man liekas, ola pulveris ir tāds universāla rakstura produkts, kuram nav īpaša mm, izcelsme un nenotiek cepumu un kūku marķēšana, lai mēs varētu identificēt šo olu izcelsmi. Un ja varētu to visu marķēt, tad marķējums būtu tik liels, ka tas nebūtu praktiski izmantojams. Tātad, ko nozara saskata kā risinājumu? šajos apstākļos, kad notiek tik daudz divpusēju sarunu. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka ir tik daudz jautājumu šeit likt uz spēles, un arī viss sektors, ka Pāris sektori vis tā rezultātā cietīs no viss šīs kopējās krīzes, un olražošanas sektors varētu būt viens no tiem. Tā kā jautājums tiešām ir jādomā ekspertiem, kā un ko mēs varētu risināt. Mēs kas esam šeit, mēs neveicam šīs divpusējās sarunas, kuras ļoti skaidri noteikti grauz sektoru, par to jūs stāstījāt, un tas ir skaidrs, tāpēc mēs gribam zināt, kā mēs varam izdarīt savu ietekmi. Mēs arī esam frustrēti, tāpat kā olražotāji, bet tādā pārsteidzīgā centībā noslēgt šos līgumus bieži vien tiek aizmirstas detaļas par katru atsevišķo sektoru, un pēc tam radīsies ļoti konkrēts problēmas tad, kad šie līgumi būs noslēgti. Paldies! Paldies, eh, Džims Nikolsons un pēc tam Rubika kungs. Liels paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties par šo iespēju minēt šo jautājumu parlamentā šodien. Domāju, ka vismaz mēs atzīstam to, ka te ir nopietna problēma, kaut varbūt daži domā savādāk, bet uzklausot mūsu viesus, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka te mēs runājam par tādu ilgtermiņu samilzušu uh, situāciju. Un arī man kolēģi nu pat teica, ka mēs esam frustrēti arī šeit, un jūs nozarē esat frustrēti. Un kā tad virzīties uz priekšu? Vocerkungs runāja par uh, arī mājputnu gaļu. KLP tur paredzēja īpašu režīmu attiecībā uz šo produktu. Tika ieviest jauni dzīvnieku labturības noteikumi un izmaiņas šajās prasībās, un tas viss ir ļoti smagi ietekmējis putnu gaisa ražošanas nozari. To jūs neapskatījāt detaļās, bet kādas tur ir reālās izmaksas? Jo ir notikušas dramatiskas izmaiņas, pārējot no vienas sistēmas uz otru, un tagad situācija ir tāda, ka, jā, vairs nedrīkst izmantot šos neuzlabotos uh, būrus, un tas ir jānodrošina visās dalība valstīs. Nu, doma ir tāda, ka tas ir jānodrošina, par ko, protams, man ir jautājumi, vai tas reāli tā ir, un Un cik tad, eh, jāsaka, ir bijusi ļoti laba un ieguvuma dodos šī pārēja no vecajiem būriem uz jauniem uzlabotajiem un uz eh, visturēšanu kūtīs. Man liekas, tas bija polijas kolēģis, kurš minēja, ka 12-13% ir eh, šis palielinājums, ko patērētājs ir gatavs eh, paciest. Vai tā tiešām tā ir? Jo ņemot vērā ekonomiski sarežģīto situāciju, nu tā maigi izsakoties, un to, ka daudziem patērētājiem ir grūti vispār ar iztikšanu, ja mēs palielinam cenu gala produktam, pārtikai, ko pērk patērētājs, tad tas padara tikai patērētāju dzīvi vēl grūtāku, un varbūt mēs liksim šim patērētājam meklēt kaut kādas alternatīvas pārtiks formas. Un šī ir, man, manuprāt, galvenā problēma, un te es atgriežos pie jūsu, eh, pie mans kolēģis pirmā komentāra, ka jā, ka mēs esam tikpat frustrēti kā jūs nozars pārstāvi, un mums vajadzētu rast kaut kādu risinājumu. Agņau kungs zina, ka es piekrītu viņa balstajām bažām, un ļoti lielā mērā Mēs Eiropā tik tiešām tā teikt šaujam paši sev kājā, palielinot savus tirgu cenas, jo mēs gal galā saprotam, ka mums nākas importēt uh, dzīvnieku barību, kas satur ģēmo, lai varētu nodrošināt pašu savu ražošanu. Tātad te ir daudz visādi pretrunu. Tāpat laikā mums ir daudz dažādas prasības, kas mums ir jāpilna. Jā, varbūt, ka Martins nepiekrīt nevienam vārdam, ko es teicu, bet uh, Jā, mēs nu tagad stāsimies pretī jaunajām vēlēšanām pilnīgā pretrunā par šo jautājumu, bet es domāju, ka mēs joprojām esam uh, draugi, vismaz nu tādā saruna līmenī. Bet labi, liekot to malā, kāds cits arī to minēja, un manuprāt, tā būs tāda svarīga lieta tālākā lauksaimniecības attīstībā. Un to es arī redzu no jūsu komentāriem, jūs stāstījāt par ASV, ar Argentīnu un par uh, šiem 25% tarifu, tas ir, tā ir milzīga izmaksu daļa, milzīgs, milzīgs cenas elements. Mūsu komiteja arī piedalīsies eh, šajā sarunās ar ASV, un tur tam jābūt svarīgam jautājumam. Kā jūs saskatāt savu lomu, kā jūs redzat uh, savu tālāko darbu, strādājot visā šajā procesā, un lai arī jūsu signāli tiktu saņemti un nodoti, jo jūs būsiet šajā konkurences uh, apdraudējuma situācijā, un jūs zinat, kāda varētu būt šī ietekme no ASV puses, un cik, uh, tā teikt, draudīgi var būt ASV, ja un kad viņi vēlas kaut ko panākt. Bet noslēgumā gribētu teikt, ka jā, jūs stāstījāt par visu negatīvo, bet, nu, no tāda pozitīvāka aspekta. Varbūt, ka kaut kas tāds jauks un saulēns ir tomēr uz horizonta arī, ka varbūt viss nav tāds drūms un nolemts. Jo vienmēr jau saka, ka lauksaimnieki tikai sūdzās un uh, tikai vienmēr stāsta, cik viss ir slikts, bet varbūt ir kaut kas labs, kaut kas pozitīvs, ko mēs varam sagaidīt. Lielas paldies! Robeka kungs! Rubikungs un pēc tam Kostinger kungs. Lūdzu, Rubikungs. Priekšsēdētāji, es arī ar lielu interesi noklausījos visus trīs ziņojumus. Viņi visi ir ļoti interesanti, bet manā izpratnē viņi kaut kā kopā visi neskan. Ja jau mēs sakam, ka 70% no visa olu importa, kas nāk uz Eiropas Savienību, ir no trim valstīm - no Argentīnas, Amerikas Savienotām valstīm un Indijas. Un mēs nevaram izkontrolēt, vai pat nezinām, vai līgumās nav ierakstīts, kā tie putni tur ir turēti. Un visu to noēdot, ne ar vienu nekas nepaliek slikts, ļauns, nav dzirdēts, ka no to valsti importētās olas atstātu kādu iespaidu uz cilvēku veselību šeit Eiropas Savienībā tad varbūt mēs laužamies vaļās durvis, domājot par vistām vairāk nekā viņas pašas par sevi domā. Kad mēs e, e, lēmām par to, kā vistas turēt, par putnu labturību, tad manā izpratnē galvenais mērķis bija radīt putniem tādas labas apstākļus, lai viņi vairāk dotu produkcijas, lai vairāk dētu. Ja tas nenotiek, ja mēs nevaram izkontrolēt ar ko tie putni ir baroti un kā viņi tur turēti, tad paliek viens radikāls līdzeklis - neslēgt ar tām valstīm nekādus līgumus, bet to mēs nevaram, jo olas ir vajadzīgas. Un kur tad ir izēja? Vai mēs varam izkontrolēt, vai mēs zinām, izņemot to, ka aizbraukt uz vietas un apskatīties, kādos apstākļos tie putni tiek turēti? Un kādēļ vispār mēs to darām? Ja tas ir tikai putnu labturības dēļ, tā ir viena lieta. Ja tas ir kāda cita iemesla dēļ, tad tā ir cita lieta. Kas šodien veikalos, nu vispār mums Latvijā notiek? Jā, ir pirmās, otrās šķiras olas, bet ne jau tādēļ, ka tur vairāk olbaltumu vai vairāk olu dzeltenam, vai tur ir ģemēlu vai nav ģemēlu, lielākoties tas attiecas uz olu lielumu. Pirmā šķiris ir lielākas olas, jā, tur ir rakstīts, ka viņas ir augstas kvalitātes, bet eh, kāda kvalitāte un kas tur nav rakstīts? Man liekas, ka te mums kopā gan jums, zinātniekiem, gan mums, tie, kas ar politiku nodarbojas un līgumus akceptē un slēdz, ir vēl te daudz darāmā, jo tiešām neatbildēti jautājumi paliek. Un ja mēs iesim vēl tālāk pa šo ceļu, ja mēs vienā otrā valstī pie mums pašiem Eiropas Savienībā radīsim putņiem labākus dzīves apstākļus nekā pašiem iedzīvotiem, tas sāks braukt ne tikai projām no Latvijas uz bagātām Eiropas valstīm, bet no Eiropas sāks braukt projām. Es nejokoju, tā ir nopietna lieta. Paldies! Grazie, Mr. Rubik. Liels paldies, Rubika kungs. Tagad Elizabeta Kostinģere un pēc tam Pēters Jārs. Jā, liels paldies priekšsādātāji un liels paldies arī runātājiem par ļoti interesantajiem skaitļiem un prezentācijām. Es uh, sapratu, kādu spiedienu piedzīvo visa šī nozara Eiropā. Protams, ir jāņem vērā, ka nacionālajie apstākļi ir atšķirīgi, arī stratēģijas ir atšķirīgas un situācija ir atšķirīga. Jūs te pieminējāt Austrijas situāciju. Un, manuprāt, mēs kā ļoti neliela valsts tomēr esam izvēlējušies ļoti apjomīgu stratēģiju, uh, tajā skaitā runājot ar patērētāju, skaidrojot pievienoto vērtību un esam izvēlējušies likt akcentu uz kvalitāti. Tieši mazām valstīm parasti ir grūtības izlausties lielajā tirgū masu produktu ražošanā, un tāpēc es domāju, ka par to mēs visi esam vienisprātis. Situācija kopsumā ir diezgan sarežģīta. Tirgus saskaras ar ievērojumu spiedienu, un zināmi skaitļi mani uztrauc, ir tīpaši tāpēc, ka mm, cik daudz Eiropas Savienība daudz importē dažādas produkcijas. Es saprotu, ka ir jādomā par marķējumu uzlabošanu, un tad man rodas jautājums komisijai, ja viņš šodien ir klāt cik lielā mērā Eiropas komisija vēlas ko pasākt, lai šajā jomā panākt uzlabojumus Eiropas eh, produktu konkurētspējā, produktu kvalitātē, jo nevar būt tā, ka mēs eh, nepārtraukti slēdzam divpusējas eh, tirzniecības nolīgumus, uh, atveram lauksaimniecības produktu tirgus. Un arī Džeks Nikolsons to jau pieminēja. Ja mēs paraugāmies uz trešo valstu tirgiem, tad tik tā, tā, tādā segmentā, kur uh, izmaksas ir tik zemākas par 25%, mums nav nekādu iespēju, nekādu ražošanas izredžu. Un tad, ja citām valstīm tiek atļauts uh, turēt vistas um, parastajos būros un uh, attiecīgos ražojumus lētāk ievest um, Latvijas, uh, piedodiet, Eiropas Savienības tirga, tirgos, uh, tādējādi radot kropļojumus. Ja tas netiks darīts, tad, manuprāt, Eiropas pilsoņiem tas būs ārkārtīgi grūti saprotams, jo te taču mēs runājam arī par nodokļu naudu. Es domāju, ka mums ir jāizrāda lielāka sapratne par šiem jautājumiem, ir jāskatās, kādi ir dati, un varbūt arī komisija var nākt klajā ar atbildēm šiem jautājumiem. Paldies, Elzbete! Uh, Tagad vārds. Jāra kungs, pēc tam komisija. Jā, paldies priekšsādātāji. Mēs jau pirms daudziem gadiem runājām par mājputnu turēšanu būros un runājām, ka, ka putni paši ir vainīgi, kad ēja tik daudz olu. Bet eh, līdzīgas eh, problēmas jau mums ir arī ar cūkopības nozari, kur mēs paredzējām antibiotiku izmantošanas aizliegumu un tam līdzīgi. Nu, tagad es esmu pieaudzis. Tas notika Vācijas sociālistiskajā daļā, kur putni tika turēti tradicionālajos būros. Tā ir vissliktākā turēšanas forma, ja mēs uz to raugāmies no dzīvnieku latrības viedokļa bet uh, eh, vistas tur varēja ēst uh, tikai to, ko tām dēvē. Tas bija visefektīvāk, un tad nevajadzēja arī izmantot tik daudz tās antibiotikas, jo tad, ja viens putns saslima, viņi varēja vienkārši no būra izņemt, nevis uh, viņi inficējās uh, savstarpēji viens no otra, skraidot uh, brīvās turēšanas apstākļos. Bet jādomā, ko mēs no tā visa varam mācīties. Ja mācāmies uh, no dzīvnieku labturības noteikumiem un paši paaugstinām sev ražošanas izmaksas, un te es runāju par Eiropu, kura ir mērogs un protams, kā paši sev Eiropā konkurence mēs nekropļojam, bet ir arī citas pasaules Mm, daļas. Un ja mēs uh, ražojam savus produktus dārgāk nekā pasaules tirgus, tad ir trīs iespējas. Pirmkārt, patērētāja informēšana. Proti, dot priekšroku reģionālajiem produktiem ar labu kvalitāti, kur ir ievēroti labi standarti. Nu, Vācijā tas uh, darbojas. Tad, ja vāciet spēk savu brokastu olu, tad viņš pavisam konkrēti grib zināt, no kurienes šī ola nāk, un viņš ļoti rūpīgi arī raugās uz ražošanas vietu. Bet, ja mēs runājam tālāk par pārstrādātām vielām, vai nu tās būtu kūkas vai cepumi, tad, protams, viņiem ir jābūt garšīgiem, bet arī cenai ir jābūt atbilstošai. Un uh, tur ir jāraugās arī uz pārstrādātības pakāpi. Uh, Tur nevar runāt tikai par reģionālu produktu, tāpēc šeit eh, patērētājs būtībā to vairs tik ļoti neņem vērā, kaut arī anketā jau viņš, protams, ievēlk ķeksīt pie tā, ka dod priekšroku reģionālim produktiem. Realitātē, kad viņš uh, iet pa gar plaukta rindu veikalā, tad viņš izvēlas pavisam kaut ko citu. Otrais variants ir jāraugās, cik lielas eh, ir papildu izmaksas, cik lielā mērā tās eh, izdara spiedienu uz nozari un varbūt, eh, varbūt eh, šeit tad ir jādomā par atbalstu. Bet es drīzāk gribēju uzsvērt, ka mums Eiropā būtu plašāk jārunā par mm, dzīvnieku labturības prasībām un uh, jāmēģina panākt to īstenošanu arī pārējā pasaulē, citādi mums nav nekādu iespēju. Un treškārt, runājot par izmaksām un konkurences priekšrocībām, kādas ir Dienvidamerikas valstīm iepretie Eiropas ražotājiem uz vienu olu vai vienu vistas kilogramu, to arī gribētu atzināt. Liels paldies, Pēter! Tagad došu vārdu komisijai un pēc tam dosim iespēju atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem arī mūsu runātājiem. Vai šeit ir kāds eh, komisijas pārstāvis, kas vēlētos izteikties? Lūdzu. Labi, vārds jums. Laura Bunafoja, paldies, sniegšu jums nedaudz kontekstu prezentācijām, kas šeit izskanēja, lai būtu skaidrāks priekšstats. Vispirms vēlos uzsvērt, ka Eiropas Savienības ir eh, bruto, eh, neto eksportētājs eh, olām un olu eh, produktiem, jo patiesībā imports ir pavisam neliels. Eh, jo tas te ir tad pārprat. 70% no tirgus ir veselās olas, un kā jau tika minēts prezentācija, Veselo tirgus ir eh, visnotaļ aizsargāts, jums ir augsti mm, standarta attiecībā salmonēlu un ir pavisam nedaudz trešās valsts, kas būtībā var eksportēt veselās olas uz Eiropas Savienību šī apsvēruma dēļ. Tas ir vēl viens svarīgs aspekts, ko vērts, vērts paturēt prātā. Un tas nozīmē, ka attiecībā uz olām un olu produktiem mums paliek 30% no tirgu. Tātad prezentācijā arī bija skaidri norādīts, ka ir atšķirīgas izmaksas ražošanā un atšķirīgas cenas patērētājiem tas palielinājums, jo mums ir jāņem vērā ražotājiem uh, dzīvnieku barības prasības, vīdes prasības, labturību un tā tālāk. Un vēl viens runātājs minēja, ka tas ir viens no iemesliem, kas mums ļauj uh, nodrošināt labu tīrgu Eiropas senībā. Runājot par eh, tirsniecības sarunām, divpusējām tirsniecības sarunām, es gribētu norādīt, ka tad, kad mēs nodarbojamies ar divpusējām tirsniecības sarunām, tad ir runa par veselu pakotni, kur ir daudz preču, daudz uh, tematu, un mēs kā komisija eh, cenšamies panākt, lai visi tiesība akti būtu līdzvērtīgi šāda diskusija laikā. Un, uh, kaimiņu valstīs eh, mums ir piemēra, ka tieši vēlējāmies ieviest eh, dzīvnieku labturības standārtu šajās sarunās. Vēl es vēlos pieminēt, kaut kas te tik minēts par kvalitāti, mums ir augsta kvalitātes standarta, mums ir kvalitātes standarti par olu laišanu tirgū Tā tad skaidrs kval, kvalitātes norādes marķējums saistībā ar olām arī ir tā vērts, un vēl mums ir ļoti laba sistēma, kā identificēt olu izcelsmi, un arī ir laba saimniecības sistēma, tad, kad, ko izmanto, kad patērētājs pērk olas. Mums ir arī ļoti uh, laba informācija par marķēšanas standartiem veselēm olām, tātad mums ir atgriezniskā saita informācija par to. Olu produkti tika pieminēti vairāk kārt, proti uh, dažādi nozars, uh, dažādas nozares iesaistās puses vēlas atšķirīgi identifikāciju olu produktiem. Pat labāk komisija īsteno pētījumu par pārstrādāto pārtiku Un šis pētījums jau par mērķi izvirsi sagatavot ziņojumu par to, kā pārtika, un jo īpaši vienas sastāvdaļas produkti vai um, tāda pārtika, kurā ir apmēram 50, vismaz 50% no viena produkta tiks pētīti. Tātad mēs tad iesniegsim šo pētījumu padome. Un, um, būs redzami pētījuma rezultāti un tiks piedāvāti arī vairāk risinājumā vari varianti. Šajā pētījumā tiks iekļauti olu produkti un izējot no šī ziņojuma mēs uh, secināsim, kāda darbība ir īstenojama. Lielas paldies! Zūļams, please. Zūļams, kungs, lūdzu. Thank you very much. And, um... Lielas paldies! Paldies par jūsu uzdotiem jautājumiem! Tagad mēģināšu uz tiem atbildēt, uz pēc iespējas lielāku daudzumu no tiem. Magīnēs kundze, jūs uzdevāt jautājumu, cik kāds olu pulveri īpatsvars nāk no ārvalstī. Ja jūs saprotat, ka izmaksā olu šidro, šidrā veidā svaigu olu pārvietot, tad skaidrs, ka lētāk viņu pārvērst par pulveri. Tad imports uz eh, zeltanunam, zeltanuma pulverim, mēs esam net eh, lietotāji tam Eiropā. Tad vairums šādiem produktiem nāk no īstenajām trešām valstīm. Es tajās neiekļauju Šveici, kas eh, eksportē vas arī olu produktu. Bet tātad pārējās valstis uh, ievada olu pulvertu. Tā ir viena atbilde. Citu jautājumu uzdev Nikolson kungs. Kā mēs risinām 25% izmaksu palielināšanos, kas tad ir mūsu trūkums uh, konkurētspējā? Es, dāmas un kungi, nesēžu uh, jūs priekšā te kā uh, kaut kāds uh, zemnieks, kas uh, vienkārši dzīvo savā samniecībā, bet arī ražošanas nozare ir eh, uzņēmējdarbības eh, nozari un tur ir savi eh, labie brīži, savi mazāk labie brīži. Mēs esam uzlabojuši savu nozari ar milzīgām izmaksām. Es domāju, nevarētu prasīt no trešām valstīm tāds pašs standārts. Man nav svarīgi, kāda ir viņu olu ražošanas standārts savās valstīs. Taču, ja viņi vēlas eksportēt savas uh, olas uz Eiropas Savienību, tad e, viņiem ir jāpakļaujas mūsu standartiem, jo citā 25% izmaksu atšķirība, protams, ir milzīga. Un tāpēc mūsu pašreizēja importa tarifa nodrošina šāda veida aizsardzības līmeni, un tas ir pamatots aizsardzības līmenis. Trešā lieta, kurai vēlos pievērsties, kā Bonifārs kundze no komisijas sacīja. Jā. Ja Mēs neimportējam milzīgi daudz Eiropas Savienību. Pat labam tas ir mm, mazāk par 1% no uh, Eiropas ražošanas. Un eksportējam apmēram 3,5% no, no Eiropas Savienības. Tad mēs būtībā esam pašpietiekam. Taču mēs runājam tikai par šodien. Mēs domājam par nākotni. Raugāmies nākotnē un nākotnē ar dažādiem nolīgumiem, kas tiks noslēgti. Uh, mēs būs pārāk dārgi starptautiskajā tirgā. Tirgu, un tad mēs arī ļausim importu mūsu Eiropas Savienības tirgu, un šie importi būs konkrēt spējīgāki nekā mēs. Es esmu reālists, es zinu, ka dzīvnieku barība Latvijamerikā, vismaz pēc tādām valstīm kā Argentīna, ir, Argentīna ir priekšrocība cenu ziņa, taču viņiem nav uh, tādu tiesību aktu, kas mums ir jāievēro Eiropas Savienībā, un tas, protams, ir saistīts ar, man, pamat, ar manām pamatotiem pašām. Tikai arī minēts, ka komisija mēģināja iekļaut divpusējas nolīgumos dzīvnieku labturību. Diemžēl tas neka darīts. Tā nolīgumā gadījumā, kurš izrādījās ar Ukraini netika parakstīts. Ja šis nolīgums tiktu parakstīts, tad salmonēlas eh, programmu tiktu īstenot Ukrainā, un tad mums būtu milzīgs eh, olu pieplūdums no Ukrainas. Kā zināt, šī, šis nolīgums netika parakstīts, tā tad šāda situācija tiek atlikts vēlāk. Lai. Man paveicās apmeklēt Argentīnu pirms diviem, trim gadiem. Mēs apmeklējām vienu uzņēmumu, kas vēlējās eksportēt uz Eiropu un uzņēmuma īpašnieks bija pragmatiski noskaņots. Viņš sacīja, es zinu, ja man ir jā, ja es gribētu eksportēt uz jūsu tirgu Eiropā, tad man ir jāizpild jūsu standarti. Nevis, ka man tas ir jādara tiesību aktu dēļ, bet tāpēc, ka patērētāji, kas būs mani klienti Eiropas Savienībā, no manis to sagaidīs. Ar to gribu sacīt, ka tirgus diktēs šos standartus, kā to standartus, kā tie būs nākotnē. Un tomēr ir vajadzīgs šis pamats, saskaņā ar kuru uzņēmumi, kas vēlas eksportēt uz Eiropas Savienību, nepārprotam zina, ka tiem ir jāizpilda zinām standarti. Un nobeigumā par marķējumu. Un man kolēģi runāja par atbilstošu marķēšanu katras veselās olas marķēšana ar izcelsmes valsts, ar ražošanas sistēmu, ar saimniecību ir bijusi lieliska. Taču tad, ja jūs olu izbrīvējat no tās šaumalas, tad pēkšņi viss šīs norādes pazūd. Un tad uh, pārtiks ražotāji, uh, kas pārstrādā, uh, tad viņiem arī būtu vajadzīga zināma marķēšana. Es zinu, ka kolēģi atbildēs pāriem jautājumiem. Paldies. Šer, Robert. No. Paldies, uh, Mišel. Uh, paldies, Marka. Dod vārdu nākošam runātājam, Burcerkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Marks jau atbildēja uz daudzām lietām. Uh, daži komentāri tagad no manas puses. Man te prasīja, kurš maksā uh, šo augstāko cenu. Uh, par augststandartu olām Austrijā, un jāsaka, tas ir patērētājs. Mazuma tirzniecības ķēdē tas ir tas, kas maksā šo augstāko cenu. Bet jums ir taisnība, kad jūs sakat, ka ir grauti pārdot šīs olas, kurām ir augstāka cena, piemēram, makaronu ražotājiem vai citur. Un man tāpat arī jautāja, cik liela procentuālā daļa, teiksim, šo cepumu un makaronu ir tā teikt labi un labi kur, kur ir ražota Austrijā un kur tiek izmantotas uh, Austrijā ražotas olas, varbūt, ka tie ir 10%, ja pat vēl mazāk. Bet iemesls ir tāds, ka nav uzstādīta deklarācijas, deklarēšanas prasība attiecībā uz to informāciju, kas jāsniedz pasniedzējiem. Bet es esmu pārliecināts, ka jā, patērētājs vēlētos saņemt šo informāciju, šī situācija varētu mainīties. Austrijā mēs esam 83% apmērā pašpietiekami, un tas uh, Jā, varbūt nav pietiekama Austrijas tirguma, bet gribu arī piebilst Roberts teiktajām. Mums ir jāskatās uz patērētāju, jāklausās patērētājs. Mēs aizliedzām neuzlabotos būrus patērētāju dēļ, jo patērētāji tā vēlējās, un tagad mums ir jānodrošina, lai ražošana Eiropā varētu izdzīvot arī ilgtermiņā nākotnē. Un lai mēs varētu tāpat laikā nodrošināt arī pārtiks drošības un dzīvnieku labturības prasības, kādas esam izvirzījuši. Paldies! Paldies! Un tagad uh, šo sarunas raundu noslēgs Roberts uh, Nieviendovski kungs. Paldies! Viens komentārs no manas puses pār iepriekš teikto. Marķēšana ir veids pārdot Eiropā saražoto kvalitāti, bet tas neatieksies uz vietu, ja mēs skatāmies apsakojumos Polijā 70% cilvēku bija gatavi maksāt vairāk. Tā tad, nu, te mēs nevaram izdarīt tādus viennozīmīgus secinājumus. Un es domāju, ka te ir jādarbojas abos virzienos. Tā tad viena puse ir jādemonstrē produktu kvalitāti, attiecīgi marķējot produktu, iepakojot to, bet otrs veids ir arī tirzniecības noteikumi, jo nozara izdarīja ļoti liels investīcijas, tas bija milzīgs darbs, kas tika veikts, un man šķiet, ka pastāv nelīdzsvars šobrīd starp to, ko izdarīja olu ražošanas nozara. Tātad, kā es teicu, tik milzīgas investīcijas veiktas, un no otras puses, cik lielā mērā patērētāji ir informēti par šīm investīcijām. Uh, un šis iztrūkstošais rops ir jāaizpild. Es eh, silti iesaku informēt un izglītot patērētājs par augsto kvalitāti, un tas arī palīdzēs mums, bet tas, protams, nav vienīgais risinājums. Paldies! Bene, molto bene, jo. Paldies, ļoti labi. Esmu pateicīgs visiem trīs mūsu ekspertiem un kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Ar to mēs varam noslēgt arī šo komitejas sanāksmi. Debatas bija ļoti interesants. Mūsu nākošās sanāksmes ir paredzētas 17. martā 6.30 un 18. martā no 9 līdz 12.30 un no 3 līdz 6. Liels paldies visiem kolēģiem! Un tagad mums būs koordinātoru sanāksme. Un varbūt mēs to varētu sākt uh, ātrāk, jo pētajā gadījumā mums būs jāgaida līdz pieciem. Tā tad komitejas sēdi slēdzam un būs uh, koordinātors sēdi. Paldies!